Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dāmas un kungi. Aicinu jūs ieņemt vietas. Gatavot šo ziņojumu, šī ir faktiski pirmā sanāksme, kas apvērt uh, eh, komiteju kopā ar ceļu sanāksmi. Un uh, kopējā sanāksme ir jābūt šeit uh, komitejas dalībniekiem. Un, uh, Sveicinu mūsu kolēģi Žanu Artu. Vai vēlties teikt pāris vārdus eh, cenījumiem deputātiem, Artu kungs? Esmu gandarīts par kopīgi paveikto darbu, vienīgi vēlos teikt to. Hey, thank you very much. Mēs paldies. Vai um, referentiem būtu kādas piezīmes, kādi komentāri? Traukunga, Marīnē? Vai tomēr vēlties ko sacīt? Atsimtot, nē. Nu, ko lieliski. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret? Labrītu! Tātad pirmais kompromiss. Kas par? Mēs runājam par pirmo darbu kārtības punktu. Mēs zinām projektu eh, par kopējās drošības un aizsardzības politikas finansējumu. Atvainojos, ka kāds ko palaid garām. Pirmais kompromiss. Kas tad balso par? Pret. Atturās pieņemts. Nu, tālāk, attiecīgi, otrais kompromiss, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. Nu, tālāk, nonākam pie 24. grozījuma. 29. grozījuma, kas pār, kas pret, atturās, noraidīts. 25. grozījums. Pret, noraidīts. 26. grozījums, kas pār, Un kop, arī 27. kopā pret atturās noraidīts. 28. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 29. grozījums, kas par, pret, atturās noraidīts. 30. grozījums, kas par, kas pret. Vēlreiz tātad 30. grozījums, kas par. Kas pret? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Tātad uh, 31 balss par 25, līdz ar to grozījums ir pieņemts. 31. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pārbaudīsim. Nu, man šķiet, ka tāds pats vairākums būs, tad pārbaudīsim. Beidzam balsot. Lekenštāna kungs. Nu, diemžēl šis grozījums ir pieņemts. 33. grozījums. Un tas, laikam, atkrīt trešais kompromiss. Nē, tomēr 32. grozījums atvainojas, tātad kas par 32. grozījumu, kas pret atturās, noraidīt. 33. grozījums, kas par, kas pret atturās, noraidīt. 34. grozījums, kas par, kas pret kas atturās norādīts. Nu, un tagad trešais kompromiss. Kas par? Kas pret atturās? Pieņemts. 43. grozījums. Kas par? Pret atturās norādīts. 44. balsojums dalīts. Balsojums par pirmo daļu tagad sākam. Kas par kas pret? Atturās. Pieņemts. Otrā daļa. Kas pret? par pret atturās norēdīt. Nu, tā kā pirmā daļa Greslis kungs ir pieņemta. Otrā nē. Tālāk 45. procents. Kas par 45. pret atturās norēdīts. 46. grozījums pārpretā turās pieņems 47. kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts 48. pār, pret, atturās pieņems 49. pār, pret, atturās noraidīts 50. kas pār, kas pret, atturās noraidīts 51. kas pār, pret, atturās noraidīts 52. par pret atturās pārbaudīsim. Beidzam balsot. 26 pret 42 noraidīts. No, nu, tā mēs 27, laikam patiesībā vēsturē iepriekšīs. 53. par, pret, atturēs, noraidīts. 56. par, pret, atturās, noraidīts. 55. kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 56. kas par, pret, atturās, pieņemts. 57. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņems. 58. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 59. grozījums, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 60. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 61. par, pret, atturās, pieņemts. 62. kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 63. 64. saka priekšsēdētājs. 64. grozījums, kas pār pret atturās norādīts. 65. par pret atturās norādīts. 66. kas pār kas pret atturās pieņems. 68. kas pār kas pret atturās pieņems. 69. par pret atturās Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 pēc 36 noraidīts. 70. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 71. 71. grozījums. Padaļām balsosim. Par pirmo daļu. Par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturās. Laikam norādīts, bet tomēr pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 pret 41, līdz ar to noraidīts. 72. grozījums. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 73. Kas par? Kas uh, pret, kas atturās, noraidīts. 74. Uh, e, grozījums. Balsosim divās daļās. Kas par, par pirmo daļu? Kas pret? Atturās. Pie, pieņems otrā daļa. Kas par? Kas pret? Šķiet, ka būs jāparbauda tomēr. Trīsdesmit pret četrdesmit pieci noraidīts. Septiņdesmit piektais klausījums. Kas pār? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Septiņdesmit sestais klausījums. Kas pār? Kas pret? Atturās? Pieņemts. 77. grozījums, kas pār, kas pret, atturās pieņemts, Tātad 77. tomēr pārbaudīsim vēlreiz. Beidzam balsot. 49 par 22. Pieņemts. Kas tad tur no zāles sauc? Nespēju iztēloties. Nu labi, lai nu būtu 78. grozījums, kas pār, kas pret, uh, kas atturās, noraidīts. 79. kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 80. grozījums par. Nu, atvainojiet, saka priekšstādājs, tas atkrīt. Līdz ar to 82. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 83. kas par, pret, atturās, Norādīts. 84. par. Pret. Atturās. Norādīts. 4. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 5. kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 101. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Norādīts. 102. un 103. grozījums kopā. Kas par? pret, atturās, noraidīts. 104. grozījums, kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 105. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 106. kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 107. kas par, nu par to taču mēs jau nobalsojām par 106. 107. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 108. un 109. kopā. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 110. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. 111. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 112. par? pret, pieņemts. 113. kas par, kas pret, atturās, pieņemts. 114. kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 115. kas pār, kas pret atturās pieņemt, 116. kas pār, kas pret, kas atturās noraidīts, 117. kas pār, Kas pret? Kas atturās? Norēdīts 118. grozījums. Kas pār? Ar mutisko grozījumu. Kas pret? Atturās pieņemts 119. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts 120. grozījums. Kas par? Pret? Atturās pieņemts 121. grozījums. Kas par? Kas uh, pret? Kas atturās pieņemts? noraidīts 122. grozījums, kas par, kas pret. 122. tātad. Darīsim. Par pret atturās noraidīts. 123. par pret atturās noraidīts. 124. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās noraidīts. 126. kas par pret atturās noraidīts pieņems 120. Septītais grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pieņems. 128. grozījums, kas pār, kas um, pret. Atturās. Pieņems. 130. grozījums, kas pār, pret. Atturās. Noraidīts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Piektais. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Sestais grozījums. Kas par? Kas eh, pret? Kas atturās? Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 41 pār 36 pret, līdz ar to pieņemts. Septītais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Astotais par. Pret. Nav īstas skaidrības laikam. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 pār, 43 pret, līdz ar to norādīts. Tad devītais grozījums norādīts. Neatvainojos astotais, es tomēr biju. Nu, tagad gan te devītais grozījums, kas par, kas pret uh, atturās pieņemts. Desmitais par, pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais, kas par, pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Otrais grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. Un tagad, eh, attiecīgi, elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 54 balsts pār, 23 eh, pretī, atturējušies līdz ar to. Šī, šis rezolūcijas projekts ir pieņemts. Es gribēju norādīt, ka goja balsoja pret, jo mēs neatbalstām eh, šādu finansējumu kopīgai drošības ārpolitikai, tāpēc mūsu balsojums ir minoritārs. Paldies! Herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Jā, jums ir tiesības, protams, pieņemt šādu lēmumu. Bet nu, līdz ar to šīs darba kārtības funkcija ir izsnāts. Sirsnīgi pateicos kolēģiem un kolēģiem no budžeta komitejas ar to kungam. Paldies, vēl vēlties, ko sacīt noslēgumā ar to kungs. Et le travail de nos rapports. Es vēlējos apsveikt referentu paveikto darbu un arī uzteikt eh, labās attiecības, kas pastāv starp mūsu komitejām. Voilà. Ja? Thank you. Have a nice day.